iet eh, tiešsaistes vietnē, jūs varat atrast šos labojumus. Un eh, tie tiks publicēti arī šīs sēdes protokolē. Pēc parlamenta uh, sēdes pārtraukšanas 4. jūlijā es kopā ar padomus priekšsādātāju parakstīju četrus tiesiskos aktus, kas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru tika pieņemti. Trešdien es parakstīšu vēl vienu juridisko aktu, kas uh, Eh, tiks pieņemts un šie, šo aktu nosaukumi tiks publicēts šīs dienas sēdes protokolā. Tagad pāriesim pie šīs nedēļas darba kārtības.